attīstība. Tagad ir vairāk cilvēku, kas strādā kultūras un radošo industriju jomā, eh, kā telekomunikācija un automobiļu nozarēs kopā. Tas, par ko šodien ir diskutējām, un, un balsot par šīm plakstiesībām, autortiesībām, es runāju par plurālismu un diversitāti. Šeit ir ļoti līdzsvarots teksts, lai platformas respektētu rado, eh, radošo industriju pārstāvjus, autorus, arī sniedzot patērētājiem juridisko skaidrību, kas līdz šim nav bijusi. Ir arī garantēta par šīs pārdales tiesības, lai visiem būtu piekļuva arī zināšanām, tāpat laikā arī veicinot arī radošumu atjaunošanu aizstāvot to. Tieši satura radošana aizsar, jāaizsargā no nu, tā kaitēm, ko nodarīt šī direktīva. Paldies, Žaltekungs, lūdzu. Tā versija direktīva. Paldies, priekšsēdētāji. Esošā uh, direktīvas eh, redakcija uh, paredz uh, cenzūru, um, kas ir uh, vēl striktāk nekā um, komunistiskā bloka valstīs, un es domāju, ka nav jēgas mēģināt cilvēkus šeit pārliecināt, jo viņi savu viedoklī jau ir nostiprinājuši, bet es vēršos pie Eiropas Savienības pilsoņiem. Ja jums netiek garantēta vajadzīgā brīvība, tad piespiediet eh, savas valstu valdības eh, izstāties no Eiropas Savienības, eh, smelieties iedvesmu un piemēru no apvienotās karalistes, no Brexit. Pamatīsim šo birokrātisko monstru, kas ir Eiropas Savienība, un radīsim reālu savienību no jauna. Un mēs, es aicinu nebalsot par tiem deputātiem, kuri atbalstīs šo direktīvu. Paldies! Sir, ir zilā skatiņas jautājums no Zdrujevska kunga. Vai esat gatavs atbildēt šo jautājumu? Jūs akceptējat zilās kārtiņas jautājumu. Zilās kārtiņas jautājumu, ko vēlas uzdot Zurevska kungs, vai jūs pieņemat jautājumu? Bardzo dziękuję. Pavi... Lies paldies! Eh, kungs teica, ka viņš ir pret šo direktīvu eh, pret to, ka tiek atalgoti mākslinieki un autori, un jūs teicāt, ka jūs esat eh, par poleksitu, jo jūs esat poleksitu partijas loceklis, kuras galvenais mēķis ir um, izvest Poliju no Eiropas Savienības. Priekšsēdētāji, pirms jūs atbildat, mums ir vēl viena zilā kartīte no Kavadas kunga. Pavisam īsi priekšsēdētāji vērsīšos pie kolēģa, kurš ir uh, pārliecināts par to, ka ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Kādēļ tad viņš uh, ir iecirties un uh, brauc uz šajieni un piedalās sēdēs, ja viņam tas tik ļoti nepatīk? Mikro, please, sir, your microphone. Just one moment. Runātājā mikrofons nav ieslēgts. Tak, ja tutaj publi... Es šeit publiski šajā parlamentā paziņoju, ka esmu par Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības un eh, lai aicinu, lai tās valsts, kas izstāsies no Eiropas Savienības, veidotu jaunu savienību, nevis šādu birokrātisko monstru. Es uh, balsoju par to, un patiesībā es nesaprotu jūsu jautājumu. Es publiski paudu savu viedokli par to, lai Polijā tas tā notiktu, un ja runājam par šo parlamentu ja Eiropas Savienība nemainās, tad no tās ir jāiet prom. Un tie, kas eh, paliek, tad tie var piemērot šo direktīvu. Bet tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība nespēja mainīties, un tādēļ patreizējā ir jāpamet, jo Patreizējā nespēja mainīties. Paldies priekšsētā, jūs atbildējāt uz vienu jautājumu, lai gan bija divi, bet man nav laika jums, man nav iespēja laika ierobežojumu dēļ dot jums vēl vārdu. Salīnī kungs. Mintum. Paldies priekšsēdētāji, man ir jāpateicas Akselam Fosam par īstili paveikto darbu, kāds ir veikts līdz šim. Man šķiet, ka tiešām to varētu uzskatīt par vienu no svarīgākajām cīņām, ko veicām un noslēdzam šodien šajā Eiropas parlamenta sasaukumā Eiropas un uh, Kultūra, kreativitāte ir mūsu māksla, mantojums tādējādi. Mēs šai cīņā iestājāmies par tādu Eiropu, uh, ko ir izveidojuši Eiropieši, un uh, arī direktīvā tieši tas ir arī atrunāts kolēģi, kas uzstājas pret šo direktīvu. Aicinu tomēr izvērtēt ļoti uzmanīgi situāciju, ja web uh, platformas iekasē miljardiem dolāru no reklāmu ienākumiem, tādā gadījumā viņiem jāatzīst ir. Uh, tā satura vērtību, ko viņi publicē. Tādējādi varbūt cīnaties, lai izvairītos, piemēram, no tā, ka Google vienkārši nebūtu reklāmas. Nu, tādējādi viss šī diskusija kļūtu demokrātiska. Godātā Rēdas kundze, jūs runājāt par jauniešiem. Jauniešu vidū ir arī. Um, Eh, tādi, kuri saņem 3 eiro par eh, savu žurnālistu darbu. Tieši tādēļ, ka platformas nemaksā autortiesības, gribat iestāties par viņiem, tad lūdzu cīnīties par autortiesībām. Minute, Un tagad lūdzu gramatikākis kungs uz vienu minūti. Paldies! Cīņa par intelektuālo īpašumu sākās kā tāda ideoloģiskas debatas, bet tagad mēs runājam par Eiropas vērtībām. Šī vienošanās norāda uz to, ka autoriem ir jāizdzīvo digitālajā laikmetā. Eiropas Savienībai ir drosme uh, arī cīnīties pret augsto tehnoloģiju konglomerātiem. Esmu pārsteigts, ka daži kolēģi nesaprot visu šo darbu. Esam daudzus gadus veduši garas sarunas. Trīs dažādās komitejās bija pieci balsojumi plenārsēdē, un mūsu priekšā tagad ir vislabāk iespējamais rezultāts. Direktīva atbalsta visas oficiālās iestādes, kas pārstāv autors, radošo industriju pārstāvis. Esmu arī pats bijis referents darbē pie šīs direktīvas, aicinu visus kolēģus, kas iestājas pār godīgu, atvērtu internetu, aicinu atbalstīt trialogu rezultātus. Tas ir labi Eiropas nākotnēji un tas ir ļoti labi uh, Eiropas nākotnē. Paldies, Solikungs, Ekarvarā, minūte. Paldies! Šī direktīva par autoru tiesībām. Esošo direktīvu mainīs šis jaunais priekšlikums. 11. un 13. pāns ir ierobežojoši. Nu, raudzīsimies kaut vai uz Wikipēdiju. Lasot 11. pāntu, tad izskatās, ka tagad viss. sieti zato, že obsah nie je kradnutý. Šie mazie visi fragmentiņi arī tiks iekļauti, un tiem būs jāpakļaujas direktīvas noteikumiem. Nu, tas ir kā pārkingu uzturētāju padarīt atbildīgu par automašīnām, kas tiek nozektas no šīs stāvvietas. Daudz, ļoti daudz cilvēki ir parakstījuši lūgumu rakstu pret vasaras un ziemas laika maiņu, un esmu pārsteigts, ka komisija šo viedokļus ignorēja, iesūtīja grozījumus, lai svītrot 11. un 13. pāns. Paldies! Paldies, Bogovič, kungs, minūti. Spoštovani, tako kot imamo pravico do. Paldies. Mums visiem ir tiesības brīvi izteikties tiešsaistēm. Mums ir arī tiesības tikt aizsargāt, būt aizsargātiem, aizsargāt arī kultūras saturu, neatkarīgā, žur, neatkarīgā žurnālistika ir mūsu sabiedrības pamats. Šīs debates izskatās norāda uz to, ka e, šīs e, tiesības būtu pretrunā viena ar otru, bet tas tā nav. Aksels Foss ir paveicis izcilu darbu pēdējo divu ar pusgadu laikā esam koncentrējušies uz lielākajām platformām, kas gūst vislielāko pēļņu. Un kas nedalās savā peļņā ar autoriem ja mēs gribam neatkarīgu žurnālis, žurnālistiku. Tad mums ir jāpieņem šī direktīva. Protams, kā tā neatrasinās visas problēmas, kādas mums ir ar GAFA uzņēmumiem. Taču es iestājos pāri kreativitāti un kultūru un atbalstīšu šo direktīvu. Paldies! Pateicos. Blanko Lopes kungs, vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Nu, neviens te nevēlas pielikt punktu brīvībai tiešsaistē, taču tiešsaiste nevar būt teritorija bez likumiem. Mēs nevaram izmantot saturu, ja nav kreativitātes un nevar būt kreativitātes bez taisnīga atalgojuma. Šajā direktīvā mēģinām arī visu šo līdzsvaru noteikt, lai uh, vairāk un uh, atbalstītu autorus, lai varētu izlīdzsvarot vērtību ķēris. Īsti nesaprotu, kādi daži no tā saucamās kreisā flanga iestājas par autoriem, bet, uh, neaizsa, bet uh, ir pret to, ka platformas dalās savā peļņā. Neviens te negrib ierobežot vārda brīvību, nav nekādas uzraudzības, nav arī nav nekāda. Uh, Uh, riska attiecībā uz saikņu, saikņu uh, publicēšanu tam līdzīgi. Šī ir 21. gadsimta divu tiesību akts. Uh, uh, ir nepieciešams taisnīgs atalgojums par paveikto darbu. Paldies! Sir. Blanko Lopēs kungs, ir divi zilās kartīņas jautājumi jums, vai jūs esat gatavs atbildēt? uz šiem jautājumiem. Lūdzu, Rūbikungs un Maties kundze. 30 sekundes katram jautājumu uzdošanai. Paldies! Gribēju Blanko un Lopes kungām jautāt, vai uh, tā piestā uh, atbilst patiesībai, ka visi nekomerciālie saturi būs par brīvu lejupielādējumu nākotnēm. Obrigada, Presidente. Eu quero perguntar ao kolēģi. Paldies. Vai nav taisnīga atalgoju, tad nav taisnīga atalgojuma jūs teicāt, bet kurā direktīvas daļā tieši ir runa par to, ka būs taisnīgs atalgojums? Ir cenzūra, jā, bet uh, autoriem nav te atrunāt. Uh, taisnīga atlīdzība. Kurā vietā direktīvā tas ir atbilde? Ir jāizlīdzvero vērtību ķēde, lai lielās platformas sniegtu savu devumu, eh, sniegtu savu devumu vienlīdzīgam atalgojumam, vienlīdzīgu atalgojumu autoriem, nevis lai eksploatētu autorus. Tādējādi es nesaprotu kreiso uh, viedokli par to, kā tas tiek, nodarī, kā tiek nodarīts kaitējums mūsu autoriem Eiropai valstī. Sir, I'm not sure if you answered. Mm, nezinu, vai atbildējāt uz Rūbiku kunga jautājumu. Rūbikungs jums uzdeva jautājumu, vai gribat atbildēt uz to? Nu, viņš jau uzdeva šo jautājumu. Viņš jau jums uzdeva jautājumu. Vai jūs atceraties šo jautājumu? Äh, es gribēju jautāt Blanko Lopes kungam, vai atbilst patiesībai, ka ne visi nekomerciālie saturi ir atbrīvoti no maksas un ka vienkāršie pilsoņi vairs nevarēs sūdzēties par autortiesību pārkāpumiem ja šis saturs atrodas uz plat platformā. Nē, nedomāju, ka tā ir. Next... Un tagad pārējām pie nākamā runātāja. Fiksas uh, um, Elkungs, lūdzu. Paldies, es uzskatu, ka teksts ir līdzsvarots, un te mēs ievērojam visu pušu intereses. Taču runājot par sportu, notikumi eh, organizētājiem. Nu, diemžēl nav iekļauta atsauce uz sporta notikumu organizētājiem atbilstīgi 12. grūzīmam, ko atbalstīja gandrīz 400 balsis septembrī balsojumā. Par spīti tam, lai ie, par spīti šim lūgumam, lai iekļūtu, iekļautu šo atsauci, lai arī dalībvalsts varētu aizsargāt savus sporta noteikumus, un arī komisija bija apņēmības pilni izskatīt šo aizsardzības mehānismu. Komisija izvēlējās tikai nākt lajā tādu vispārīgu paziņojumu, uzskatu, ka ļoti svarīgi atzīt gan autortiesības, gan arī sporta pasākumu organizētāju tiesības. Tāpēc es balsošu par šo tekstu, taču ir absolūti nepieciešami, manuprāt, aizsargāt arī uh, visu saturadītāju tiesības. Rēgners Kunz, lūdzu, vienu minūti. Paldies. Debates rāda, cik ļoti uh, dzīvīgs un kaismīgs ir uh, uh parlamenta darbs. Autori tiesības pašreizajā formā vairs neatbilst laikmeta garam. Daudzas uh, mākslinieki nesaņem atlīdzību, uh, viņiem ir nepieciešama aizsardzība, jo viņu situācija kļūst ar vien nedrošāka mums ir eh, nevis jāsagrauj internets, bet jāpiemēro autortiesību regulējums interneta apstākļiem. Mums ir jānodrošina eh, vārda brīvība, informācijas brīvība un jāaizsargā radošo personību tiesības. Un tādēļ ir paredzēta atbil platformu atbildība un uh, filtri augšup ielādei un uh, runa ir par cenzūru, bet mums ir jāaizsargā radošās personības, jānodrošina taisnīgs atalgojums, bet, diemžēl, es esmu vīlusies ar rezultātu, kāds ir atbalstīts uh, juridiskajā komitejā. Paldies, brīvā mikrofona procedūra. Pirmā uzstājas Šaidrās kundze. Dāmas un kungi. Vispirms vēlējos pateikties Akselam Vosam, referentam, par eh, viņa atbildīgo darbu un drosmi, jo mums ir bijis jāsaskaras ar organizētu kampaņu, kas tika pret mums vērsta. Es balsošu par šo kompromisu. Manuprāt, šis risinājums ir līdzsvarots. Uh, Un uh, šeit ir līdzsvarots interneta platformu autoru un lietotāju intereses. Tādas uh, platformas kā Wikipēdija un līdzīgas ir izņemtas uh, no aptvēruma. 13. pāns tiek kritizēts par cenzūras ieviešanu, bet kritiķi nav piedāvājuši nekādu citu risinājumu, kā atlīdzību nodrošināt satura autoriem, kuriem šobrīd uh, ir ierobežotas tiesības, jo tieši mūsu patērētāji interesēs ir, lai internetā būtu pieejams kvalitatīvs saturs. Paldies! Konečnas kundze vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Parasti brīvā mikrofona procedūrā jautājums neuzdot, bet šāda iespēja tomēr šoreiz ir. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai vaicāt Šraidovs koncei, vai jūs runājat par saskaņotu kampaņu, tad ko eh, do, ko domājat par to, ka uh, tiek izteikti draudi žurnālistiem, pasakot, ka tie, kuri balsos par čehu žurnālistu interesēm, tiks aizsargāti, bet pārējiem uh, būs uh, jācieš no sakām. Es domāju, ka tad drīzāk ir uh, runa par tirgošanos. Mums ir savādāks viedoklis nekā jums, Šraidovs Konce. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka Šajās debatēs ir svarīgs atklātums, caurskatāmība un demokrātiska lēmuma pieņemšana. Ja jūs padodaties šantāžai, tad tā ir jūsu problēma. Kampaņa ir kampaņa. Cilvēki pauž savu viedokli, bet mūsu pienākums ir atrast taisnīgu un godīgu risinājumu, kas aizsargās gan uh, autorus, uh, māksliniekus, gan arī viņu radītā satura lietotājs Agilārkungs. De... Paldies, priekšsēdētāji, gandrīz pēc trīs gadu gara darba ir jānonāk pie uh, šī secinājuma, kas ir taisnīgs un līdzsvarots. Tāds ir šis rezultāts. Taču uh, tas tiešām nebūtu saprotami, ja Eiropas parlaments neiestātos par interešu aizsardzību. Jā, vārda brīvība ļoti svarīga, tāpat kā autoru un literārā, zinātniskā, tehniskā satura radītāji. Eiropas parlamentam ir jāaizsargā tieši vājākiem. Ja Un ķēdē ir tieši šie autori un mākslinieki, kur ir visvājākā pozīcijā. Viņi platformas uzbruk mūsu privātumam, izmanto mūsu datus un nemaksā nodokļus, kā arī organizē masveida troļu kampaņas, kas apdraud šantažē šo parlamentu un uh, deputāts individuālai tikt pieņemt viņiem labvēlīgs lēmums. Pēc šīs direktīvas internets turpinās pastāvēt tāpat kā vārda brīvība, bet tas viss tiks vairāk aizsargāts. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Mr. Marino E. Pinto. Marino E. Pinto kungs. Senhora Presidente, senhoras, caros colegas, eu... Priekšsādātāji, dārgie kolēģi, es uh, saprotu šos uh, lielo platformu, Amerikas lielo uzņēmumu nostāju. Viņi ir pret šo direktīvu, jo tā apdraud viņu milzīgo peļņu, ko tie gūst Eiropā. Uz sat saturi, ko ir, saturs, ko ir radījuši autori, žurnālisti Eiropā, ir pieejami par brīvu. Es saprotu, ka Rēdas kundze ir pret, jo eh, tas nozīmē, uh, Uh, pirātismā uh, izplatīšanos, un Redz kundze pārstāv pirātu partiju, kas ir pret autortiesībām. Tāpat saprot, ka galēji labējie iebilst pret uh, šo direktīvu, jo viņi ir pret Eiropas Savienību, bet es nesaprotu, ka deputāti, kuri savā valstī aizstāv nacionālo un Eiropas kultūru, tagad izsakās pret šo direktīvu. Es viņus nesaprotu. Pimento Lopes kungs senhora presidente assistimos a um arrufo de gigantes que nada. paldies priekšsēdētāji. nu ir Eh, šeit normas, kam nav nekāda sakara ar autoru tiesību aizsardzību. Runa ir par peļņas pārdali, eh, jo šie līdzekļi netiek samaksāti autoriem. Un šeit atkal ir nevienlīdzība, nabadzība un tagad filtri ierobežos piekļuvi, brīvu piekļuvi kultūrai un tas viss novedīs pie monopolu. Uh, dominēšanas internetā un uh, mums ir jānodrošina, lai māksliniekiem, autoriem tiktu nodrošināta taisnīga samaksa par viņu darbu, lai būtu arī brīva piekļuve kultūrai bez jebkādiem filtriem. Un uh, ir jācīnās pret lielajām platformām un jānodrošina taisnīga samaksa autoriem. Tagad vārds Virkunenes kundzei viena minūte. Arvoisa puhemies, tämä tekijänoikeus... Paldies priekšsēdētāja. Šī direktīva par autortiesībām nav perfekta, bet tas ir piecu gadu darba, sarunu un kompromisa rezultāts, un es vēlos pateikties uh, Akselim Vosakungām par paveikto darbu. Un ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu uh, radošā satura radītāju tiesības. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, uh, vai jūs varētu sākt vēlreiz, uh, jo bija tehniska kļūme ar tulkojumu. Priekšsēdētāji. Šī autortiesību direktīva nav perfekta, bet tas ir piecu gadu darba un kompromisa rezultāts, un vēlos no sirds pateikties Akselim uh, Vosakungam un ikvienam, kurš piedalījās uh, šajā darbā. Mums ir jānodrošina uh, satura radītāju tiesības šajā digitālajā uh, laikmetā un pasaulē. Un ir svarīgi arī norādīt, ka šī direktīva uh, nepārkāpja un neaizliedz vārda brīvību. Tās interneta platformas, kas koncentrējas uz uh, tāda satura um, izplatīšanu, um, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, lai viņi attiecīgi maksātu par to Gepardskons. Paldies priekšsēdētāji. Divi iemesli, kādēļ mums nevajadzētu atbalstīt šo direktīvu. Pirmkārt, uh, GAFA uh, netiek izņemti īsti un trīs gadus ir jābūt uh, tātad uh, filtriem un uh, to, par to var tikai sapņot šie lielie uzņēmumi ka gan direktīvas galvenām uzdevumām būtu jānodrošina taisnīgs atalgojums autoriem bet tas viss ir apsvērumos ļoti atšķaidīts un nav tas, uh, par ko mēs cīnījāmies. Mēs vēlējāmies nostiprināt autoru tiesības, bet tā tas diemžēl nav. Un uh, uh nodrošināta aizsardzība ir tikai tiem, kas sadarbojas ar izdevējiem, bet tiem, kas strādā neatkarīgi, ir nodrošināts aizsar aiz aizsardzība nav. Uh, Paldies tagad Kostas kundzei vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, Eiropiešiem, ir jābūt ļoti ambicioziem ar šo direktīvu, lai liktu pasaulē arī saprast, ka digitālās sistēmas spēlētāji nevar pārkāpt tiesības eksploatēt citu darbu un neinvestēt kompetencēs un profesionalitātei, arī jāizbeidz viss šīs iebiedēšanas kampaņas pret pilsoņiem. Tagad, protams, viņi grib iestāties par saviem komerci interesēm. Tās ir lielākās platformas, kas gūst milzu pēļņu no reklāmas un uh, tiesību turētājiem, žurnālistiem, autoriem uh, nesniedz un nepārkat viņu daļu. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Es jūs neapturēju. Es gribu teikt, ka tulki lūdz jums uh, nedaudz uh, lēnāk uzstāties ar savu runu. Jums vēl ir 15 sekundes. It, your... Kā vēlaties, varat runāt vēl 15 sekundes vai nē? Madam, the microphone isn't towards you. I, I, <laughs> okay, what, you have sorry. 15 seconds. It's right. 15 sekundes. No, Dicevo, quest... Tātad es sacīju, ka tā ir mūsu cīņa. Uh, par kultūras daudzveidību, intelektuālo kreatīvo darbu, arī par uh, žurnālismu darba plā, plurālismu un kvalitāti. Iestājāmies par miljoniem darba vietu, kino, audiovizuālajā, mūzikas jomā un tam līdzīgi. Mēs uh, atbildējām uz milzu viltu ziņā par to, ka ierobežojam piekļuvi kultūrai. Tas tā nav. Mēs uh, nosakām šo pieeju, kultūrai, visiem Eiropa, kas to vēlas. Paldies! Mr. Free, you were indicating. Free, kungs, lūdzu, vārds jums. Man liekas, šeit ir neliels pārpratums, jo jūs nebijāt manā sarakstā, bet es tomēr došu vārdu jums un vienam runātājam no sociāla demokrāta grupas, kurš bija sarakstā. Vēlos eh, vēl eh, saskaņot to ar mūsu dienestiem, vai es varu dot iespēju arī citiem izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Friekungs, lūdzu. Mums ir jāatceras, kādēļ šī direktīva tika ierosināta. Nevis tādēļ, ka cilvēkiem nebūtu piekļuve kultūrai internetā, bet gan tādēļ, ka ir uh, tā, ka cilvēkiem netiek nodrošināta atbilstoša samaksa par darbu, pat ja šis saturs ir visiem pieejams, un tiek pārkāpti arī konkurences noteikumi, un ar šādām pašām problēmām saskaras arī žurnālistikas nozare. U, ja kāds grib reproducēt tekstu vai uh, Uh, attēlu. Tāpat, uh, ja kāds vēlas uh, savu sevis radīto saturu piedāvāt par brīvu, tad tas būs iespējams, bet ir grūti panākt autoru tiesību aizsardzību šobrīd. Un tiešām ļoti žēl, ka notika manipulācijas ar pilsoņiem. Nākamā runātāja. Eh, godātā eh, priekšstādātāja komisāra, no šīm debatēm mēs eh, skaidri saprotam, ka ir jāregulē internets. Ir atšķirīgi viedokļi pat vienas politiskās grupas ietvaros. Mums ir jāgarantē vārda brīvība, tāpat laikā jāaizsargā autoru un mākslinieku tiesības uz taisnīgu atlīdzību. Mums ir nepieciešama radošā industrija, bez kultūras mēs nevaram nevaram dzīvot, un šīs nozars pārstāvjiem ir jānodrošina atlīdzība. 11, 13, 15 pants ir problemātiski, bet mums ir jābalso par šo direktīvu, tā turpmāk jāuzlabo, jāspēr solis uz priekšu, bet ja mēs nespērsim šo soli uz priekšu, tad mēs nedarīsim neko. Autor tiesību aizsardzībai internetā mēs neko neiegūsim. Es aicinu balsot par šiem pantiem atsevišķi priekšsēdētāja Es dodu vārdu nākamam runātājam. Lūdzu. Kaputo kungs, paldies. Jā, trešo reizi uzstājos plenārsēdē par autortiesību direktīvu. Pirmo reizi baudu atbalstu tam, lai teksts atgriežas komitejā, lai būtu lielāks eh, līdzsvars starp uh, interneta brīvību un uh, satura tiesību aizstāvību. Šī direktīva ir ļoti svarīga, lai mēs varētu digitalajā jomā nodrošināt autoriem līdzver uh, godīgu atalgojumu. Arī pilsoņi aicina arī, jo pilsoņi arī mums lūdz rīkoties. Internets nepārtraukti attīstās virtuālajā pasaulē, nav robežu, un to nekad nevar ierobežot trilogu sasniegtai vienošanās neparedz nekādas cenzūru, gluži pretēji iestājas par internetu brīvību, apstiprinot arī atbildības principus tiešsaistes platformām par to, ko tās tur publicē. Paldies! Agilārs Girsīs kundz, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Šīs debates beigās man ir jāteic, ka ir ļoti pretrunīgas šīs debates. Nevis tādēļ, ka būtu nodokļu atšķirības, tas ir ļoti labi, taču ir tik interesanti. Te mēs runājam par nepieciešamu regulējumu pār digitālo tirgu. Taču mani šokē šis krūpļums, kas ir digitālajā tirgū. Uh, Un kas te ir paredzēts? Mēs gribam reglamentēt autoru tiesības. Te esam sasnieguši ļoti svarīgu līdzsvaru. Kādēļ esam pret šo regulējumu? Regulējums nenozīmē aizliegumu. Vienkārši mēs šeit paredzam normas, lai visi šajā tirgu, arī digitālajā tirgu, tāpat kā komercfinanšu tirgos, uh, Es zinātu, kāda ir, spēļ, kāda ir spēļas noteikuma. Tas arī viss. Tādējādi, jā, vairākumā mums ir jāatbalsta šī direktīva. Bordas kundze. I speak. Es runāju kā kultūras pārstāv šeit Eiropā. Es strādāju radošajā sektorā, arī iz, tur izveidoju digitālu uzņēmumu. Šī ir lielākā autortiesības likuma reforma pēdējo 50 gadu laikā, un tas arī ietekmēs lielo kompāniju uh, rīcību tiešsaistē. Arī autoriem ir jānodrošina taisnīga atlīdzība. Tiesība akts risina nevienlīdzīgu situāciju, jo arī dziesma, kas 50 miljonu reizi jāatskaņo YouTube, pirms uh, autors vispār saņem vidējo apvienotās karalists algu par šo savu dziesmu. Uh, tad, tad jāaizsarga autoru darbi. Uh, Mēs uh, atbalstām investīcijas, kreativitāti šajā jomā, pateicos organizācijām kā UK Music Directors, kā arī apvienotās karalistas un uh, tiek pārtraukt runātāja. Tagad dosim vārdu atbildēji uh, komisijas vicepriekšētā Māncipkungam. Thank you, honorable. Paldies. Es gribu pateikties godātajiem Eiropas parlamenta deputātiem par šīm debatēm. Daudzi runātāji pieminēja augšupielādes filtrus. Godīgi sakot, šie filtri nav tieši pieminēti direktīvas tekstā, bet, kā mēs zinām, tos jau tagad izmanto lielās interneta platformas. Balsošana pret direktīvu nenoņems šos augšuplādes filtrus, bet šī direktīva dos iespēju mūsu pilsoņiem pieprasīt, piemēram, um, noņemt filtrus, lai viņi vai, varētu augšuplādēt attiecīgu saturu vai arī uh, pēc pieprasījuma izņemt saturu. Autortiesību direktīva ir vēstījums radošā satura radītājiem. Tas nozīmē, mēs rūpējamies par jums un mēs gribam aizsargāt jūs, lai aizsargātu jūsu ieguldījumu mūsu kultūrā, jo kultūra ir tas, uz kā balstās Eiropas sabiedrība. Tas ir mūsu vērtību un iedvesmas avots. Šīs direktīvas labuma baudītāji būs Eiropas Savienības pilsoņi. Modernizētā autora tiesību vide uzlabos piekļuvi Eiropas žurnālistikas saturam un mākslas saturam. Šis balsojums ir par Eiropas Savienības spēju risināt nozīmīgus un svarīgus tiesiskos izaicinājumus interneta vidē. Mēs saprotam, ka viedokļi ir un var būt atšķirīgi. Tas ir tikai normāli par šādu būtisku un svarīgu jautājumu. Mēs uzklausījām šeit paustos dažādos viedokļus un tos visus respektējam. Tajā pat laikā mēs uzskatām, ka trialogā apstiprinātais teksts ļauj mums modernizēt Eiropas autortiesību likumdošanu. Ir pienācis laiks padarīt autortiesību likumdošanu atbilstošu digitālajai ērai. Paldies! Priekšsēdētājkungs, paldies Vosa kungām, paldies ēnu referentiem, paldies Eiropas parlamenta deputātiem. Much, paldies! Uh, vicepriekšsēdētāja kungam Ansipam. Sveicu uh, visus un uh, sāku tagad uh, savu maiņu šeit priekšsēdētāja krēslā un dodu vārdu Akselam Vosakungam. Um. Paldies priekšsēdētāji. Arī šīs dienas debatēs atsevišķās runās izskanēja, varēja just, ka šajās debatēs tika zaudēta mēra sajūta, jo nav runa par uh, Uh, de, cenzūras ieviešanu vai vārda brīvības ievērošanu. Nē, ir runa par tiesību, autortiesību aizsardzību, juridisko uh, paļāvību un uh, pilsoņu uh, iespējām. Uh, Tagad uh, lielie interneta giganti izvērš uh, dezinformācijas kampaņu, ka tikšot ierobežota brīvā izte vārda brīvība, bet tiek instrumentalizēts atsevišķas iedzīvotāju grupas šādā veidā. Bet šodien ir runa par to, vai mūsu parlaments un demokrātija spēja pastāvēt pret uh, šiem uh, interneta gigantiem. Ir runa par īpašumu, tiesībām uz uh, uh, garīgo īpašumu un taisnīgu samaksu autoriem. Runa ir par Eiropas uh, kultūras uh, uh, īpašuma saglabāšanu un aizsardzību, un mūsu uh, runa ir par to, ka mums ir jāaizsargā Eiropas radošās uh, personas, un aicinu visus atbalstīt šo līdzsvaroto reformu. Paldies! Dziękuję. Paldies uh, referentām, tādējādi debatas noslēdzām un balsosim šodien. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Andrejā Kocelīno ziņojums par Eiropas reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fondu. Un tagad došu vārdu ziņojuma autoram Andrejā Kocelīno. Sī, grazie. Jā, paldies. Mēs šodien un rītdien rītdien ar balsojumu. Mēs nodosim nākamā parlamentam labu tiesību aktu. Esam noslēguši veiksmīgu trialogu ar komisiju un padomu. Eiropas Reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds abi ir svarīgākie uh, valsts Eiropas investīciju instrumenti laikā no 2021. līdz 2027. gadam. Taču komisijas budžeta samazinājums uh, mums parlamentam liekas nepieņemams. Uh, Tādējādi tas nav nekāds luksus, nedz arī ir valsts resursu izšķērdēšana, reģionālās politikas atbalsta darba vietu izveidi, konkurētspēju uzņēmumu vidū, ekonomisko izaugsmu, ilgspējīgu attīstību, kā arī pilsoņu dzīvi uzlabošanu visās pilsētās un reģionos Eiropā. Šie ir ļoti svarīgi instrumenti, lai apkarotu ne teritoriālo un sociālo nevienlīdzību lai neviens tiktu atstāts nomaļā, nomaļus. Nedz runājot par cilvēku, nedz par teritoriju, pilsētu. Tā tas ir bijis ar Grieķiju, Portugāli, Īriju, ar Itāliju pēc uh, šī gada seismiskajiem notikumiem. Lai varētu arī aizsargāt mūsu reģionus, jau runājot arī par kultūras mantojumu un uh, pieminekļiem, par spīti pēdējo mm, taupības gadu spiedienam, kas ir samazinājis masveida investīcijas mūsu valstīs, tas dramatiski samazinājis ienākumus, tad šai kontekstā reģionālā politika ir spēlējusi aizvien lielāku lomu. Bez šīs politikas valstis, kas bija iekavējušās savā attīstībā, uh, nebūtu veikušas valstu investīcijas, tas būtu samazinājušās uz pusi. Tagad ir jauns, jauna regula, ir piecas prioritātes, vispirms inovatīvi, inteliģenti, iekļaujoša attīstība, zaļāka Eiropa ar zemiem oglekļa emisijām kā arī spējīga īstenot enerģētisko pārēju, tāda Eiropa, kas būtu labāk savstarpēji savienota, uzlabojot cilvēku mobilitāti, sociālāk iekļaujošāka Eiropa, uh, kas īsteno sociālo tiesību pīlārs jaunai labklājības valstī un jaunam šī vienošanās starp Eiropu un pilsoņiem. Eiropa, kas ir tuvāka pilsoņiem, veicinot ilgspējīgu attīstību, iekļaujot pilsētu teritorijas, izmantojot arī vietējās iniciatīvas lūg daudz un dažādas izvēles, kas ir jaunajā uh, regulā, kas attiec uz kohēzijas politiku un reģionālo politiku. Ir arī tematiskais klāsts, kas ļauj reģioniem atvēlēt 30% savu resursu tieši vīdes vajadzībām. Tad ir elastības elementi, lai ļautu tiem reģioniem, kam tas ir nepieciešams, īstenot arī tādas politikas, kas veicina vietējo um, izaugsmi, 10% arī finansējums, kas tiek atvēlēts lielajām pilsētām, pilsētu teritorijām, un ir absolūta inovācija 5% resursa, kas ir jāatvēl mazajam uh, teritorijām, nelabvēlīgām teritorijām, uh, vai, piemēram, kalnu teritorijām. Tad arī ir iespēja finansēt programmas, lai stiprinātu arī valsts administrāciju darbu. Uh, tad mums ir svarīgi instrumenti, lai piešķirtu atkoku elastību un varētu līdzfinansēt strateģiskas investīcijas ar struktūru fondiem. Īsumā uzskatu, ka esam paveikuši lielu un labu darbu. Paldies kolēģiem, kas ir snieguši savu devumu šajā būtiskajā darbā. Tagad mums šeit debatēs, balsojumā arī ir jāpadara savs darbs. Zinu, ka vēl ir neatbildēti jautājumi īpaši par vīdas sfēru, tur ir ļoti konkrētas intereses pilsoņu dzīvēm. Mēs diskutēsim un balsosim, vēršos pie visiem jums. Par šo instrumentu mums ir jānobalso par, lai mēs varētu nākamā parlamentam nodot inovatīvu instrumentu, lai veicinātu izaugsmi. Paldies! Tālāk Eiropas komisijas vārdā dodu vārdu Jurovas kundzei. Eh, godājumais priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Rītdienas balsojums ir eh, vēl viens atskaitas eh, punkts eh, sarunu procesā par kopīgu ES fondu pārvaldīšanu un konkrēti ERAF eh, e un kohēzijas fonds piedāvā galvenos investīciju atbalsta instrumentus pētniecībā, klimata un sociālās infrastruktūras jomā. Eiropas komisijas vārdā es gribētu pateikties referentam Kocelīno kungam, kā arī citiem Eiropas parlamenta deputātiem, reģionu komitejā un citās komitejās komitejās pār efektīvi un kvalitatīvi paveikto darbu. Ar nožēlu jāsaka, ka e, māja vēlēšanas ir tik tuvu un par spīti e, šīm izcilajām darbam un pūlēm mēs nevarēsim uzsākt e, trialoga sarunas e, šī parlamenta sasaukuma e, pilnvaru termiņu laikā. Mēs vēlamies e, šo rīcību politiku maksimāli pietuvināt katras teritorijas un reģiona reālajai situācijai. Tajā pat laikā mēs nevienmēr esam viensprātis par to, kā vislabāk sasniegt šo mērķi. Šeit vēlos e, pieskarties diviem jautājumiem. Pirmkārt, tematiskā koncentrācija un atbalsta uh, apjoms un tvērums. Resursu koncentrācija un šī tematiskā koncentrācija ir galvenais princips, lai nodrošinātu investīciju racionalitāti, lai līdzekļi tiktu novirzīti tematiski. Kohēzijas politikai ir jāvirza investīcijas mūsu kopīgo mērķu sasniegšanai, tiecoties uz viedāku un zaļāku Eiropu. Tematiskā koncentrācija nenozīmē lielāku uh, projektu koncentrāciju, gluži pretēji tā piedāvā lielāku elastību, nosakot reģionālās koncentrācijas sliekšņus. Dalību valsts valstīs, uh, kur reģionālās pārvaldes un vietējā pašvaldību sadarbība balstās savstarpēju uzticību, viegli to var sasniegt. Mēs esam nodefinējuši pietiekami plašus politikas mērķus par viedāku, zaļāku, labāk savienotu un sociāli aizsargātāku Eiropu. Īpašie mērķi vai sekundārie mērķi nav aprakstīti. Um, atbalstāmo pasākumu sarakstā, bet tas ir kā tāds ievirzis instruments, uh, lai virzītu šo jauno pieeju projektu īstenošanā, bet, diemžēl, šeit mēs neesam uh, panākuši pietiekam vienprātību. Specifisko mērķu satura definēšanu pa jaunu, piemēram, attiecībā uz platjoslas interneta nodrošināšanu lauku teritorijās, sporta kultūras eh, aktivitāšu atbalstīšanu, eh, tas um, veicinātu vairāk uz konkrētu nozari vērstas investīcijas, nevis integrētu pieeju. Komisija ierosina uh, finansēt uh, um, tās jomas, kas tiešām ir uh, ilgtspējīgas, veicinot Eiropas Savienības mērogā apstiprinātos uh, mērķus un uh, startautiski atcītos mērķus. Mums ir bažas par to, ka parlamenta ierosināta grozījuma varētu novest pie investīciju neefektivitātes. Tālāk um, stabilitātes un izaugsmes uh, paktā uh, noteiktie mērķi uh, nav jāregulē nozaru likumdošanā. Mums ir jādomā par makroekonomisko nosacījumu principu piemērošanu investīciju uh, definēšanā un to novirzīšanā. Paldies! Paldies komisārs kundzei, dāmas un kungi! Eh, atbildīgā ir eh, eh, budžeta komiteja, tālāk arī transporta komiteja, turisma komiteja, kultūras izglītības komiteja. Um, Tālāk eh, došu vārdu atsevišķiem deputātiem. Tagad dodu vārdu Janam Olbricht kungam budžeta komiteja. Komisārs kungs, priekšsēdētāja kungs, ar lielu uzmanību uzklausījām eh, jūsu teikto arī kritiku attiecībā uz Eiropas parlamenta eh, grozījumiem. Vēlos pateikt, ka Eiropas parlaments uh, vienmēr ir atbalstījis komisiju, ja runājām uh, par uh, procedūras vienkāršošanu un uh, mērķu skaitlisko samazināšanu. Bet atsevišķos gadījumos Eiropas parlamentam ir atšķirīgs viedoklis nekā komisijai. Piemēram, ja runājam par konkrētu mērķu noteikšanu, tas nemazina investīciju efektivitāti, bet tas veicina šīs programmas Eh, tādu konsekvenci. Un Tāpat es domāju, ja runājam par tematisko koncentrāciju, es saprotu, ka ERAF eh, e un kohēzijas fondu ierunājam par finanšu līdzekļiem, tad tas ir ļoti labs priekšlikums, bet Eiropas parlaments uzskata, ka ir nepieciešamas um, korekcijas šajā regulējumā. Paldies tālāk budžeta kontrolas komisijas vārdā Dereks Vogankungs. Like Paldies priekšsēdētāji vēlos pateikties eh, referentam. ERAF ir un saglabāsies kā galvenais Eiropas Savienības investīciju instruments. 25% arī nākamajā uh, budžetā veido tieši šī fonda asignējumu. Tādēļ mums ir jāraukās, lai līdzekļi tiktu izlietoti saprātīgi un racionāli. Mēs saprotam, ka šis fonds ir ļoti svarīgs, tādēļ mēs gribētu varētu arī atbalstīt referenta eh, ierosinātos grozījumus. Ir tīpaši priekšlikumu asignēt noteiktu uh, īpatsvaru finansējumu lauku attīstībai, jo ļoti bieži lauku, lauku tiešām tiek aizmirsti kohēzijas eh, fondu finansējumu klāstā. Un tāpat arī mēs esam daudz saņēmuši finansējumu no struktūra fondiem un ir eh, žēl, ka nākotnē mums tas vairs nebūs iespējams. ERAF ir svarīgs finansējuma avots pat, ja apvienotā karalisti aizies no Eiropas Savienības, bet es gribētu, lai ERAF eh, būtu veiksmes stāsts un lai parlaments turpinātu to aizstāvēt arī nākotnē. Paldies! Paldies! Tālāk NV komitejas vārdā Katerina Koņečnas konce. Dāmas un kungi, komisārs konce, kolēģi. Vēlos izteikties manas um, komitejas vārdā un paust mūsu viedokli. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams vairāk resursu piešķirt trūcīgajās dalībvalstīs, eh, lai tie, tās varētu sasniegt klimata pārmaiņu, atkrituma apsaimniekošanas un vides mērķus. Kohēzijas fonda līdzekļi ir ļoti svarīgi šajā ziņā, un daudzās valstīs tie veido pat 50% no uh, publiskajām investīcijām, un bez šī kohēzijas fonda šīs trūcīgākās valsts nevarēs īstenot vajadzīgo modernizāciju. Diemžēl Regija komiteja nerespektēja NV komitejas uh, uh, lēmumu uh, Uh, pārnest mobilitātes uh, mēģi no uh, trešās prioritātes uz otro prioritāti. Mēs vēlamies samazināt emisijas no transporta līdzekļiem pēc iespējas ātrāk, tādēļ ir jāpiešķir vajadzīgie līdzekļi, lai um, varētu attiecīgi iegādāties uh, zemes emisijas um, transporta līdzekļus. Jāsaka, ir da darba ir daudz, un mēs ar nepacietību gaidām triālogu. Uh, Paldies! Tālāk transporta komitejas vārdā Kristīna Revol Dalon Bonfā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Šo fondu pārskats ir ārkārtīgi liels izaicinājums un ļoti svarīgi mūsu teritorijām, lai varētu finansēt programmas, tie ir, tās ir labi jāpārvalda, ir jāparedz arī elstība vietējām pašpārvaldēm, īpaši transporta nozarēm. Es biju referente transporta komitejā, gribēju atgriezties pie komisijas sākotnējās idejas, izslēgt no aptvēruma investīcijas eh, vilcienu iegādē un eh, lidostra infrastruktūrām. Uh, Transports ir ļoti svarīgs uh, ekonomiskai attīstībai, teritoriālai kohēzijai un taisnīgai m, mm, ekoloģiskai pārējai. Īstenot, investēt ilgspējīgā uh, attīstībā, mēs varam sasniegt savus apņēmis mērķus. Arī šī transporta tīkla ir jāizveido ievērojot vidas prasības par lidostām, par ko daudz esam diskutējuši šajā asamblējā atgādinu būt saprātīgiem. Reģi, man politiskais saimiesniegus grozījumus, lai varētu veicināt investīcijas vecajos lidlaukos ar striktu priekšnosacījumu, ka viņi piedalās uh, vidas projektos. Lūk, ļoti konkrēts pasākums uh, un tiek runātāji pārtraukti. Lūdzu, ievērot ļoti strikti uzstāšanās laiku, jo uh, mēs jau atpaliekam no grafika un balsojums ir pēcās 12.30. Tālāk dod vārdu uh, Džeimsam Niklsonam kungam lauksaimniecības komitejas vārdā viņa šeit nav, tad kultūras komitejas vārdā dod vārdus Drojevska kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Es sākšu ar uh, atmiņām par mūsu sasaukuma termiņa sākumu, kad kohēzijas politika politika tika vispār apšaubīta, tika apšaubīta tās vispār pastāvēšana un efektivitāte. Un es atceros, ka kultūras eh, jomā tiekoties ar kultūras ministru mums Polijā izdevās um, piesaistīt um, Eiropas um, Savienības līdzekļus un tos efektīvi izmantot. Un mums izdevās panākt ļoti svarīgus mērķus. Kohēzijas politika ir uh, ne tikai ļoti mērķtiecīga, bet tā ir arī ļoti vērtīga, vajadzīga, un es piekrītu tiem, kur cīnās par to, lai kohēzijas politika kā tāda saglabātos. Un Es domāju, ka pateicoties arī manu kolēģu balsīm, mums ir izdevies šo politiku ne tikai saglabāt, bet pastiprināt. Un tādēļ es gribētu teikt, ka kopumā e, dokuments ir ļoti veiksmīgs noslēgums visām šīm debatēm. Paldies! Tālāk pārējām pie politisko e, grupu pārstāvju uzstāšanās un dodu vārdu Ramūnam Luīšam Valkarsel Siso. Gracias, Paldies, priekšsēdētāja, priek Rītdien balsosim pirmajā lasījumā par parlamentu nostāju pār Federu un arī par kohēzijas fondu. Uzskatu, ka pateicoties pēdējo mēnešu intensīvajam darbam, Eiropas parlamentam ir izdevies uzlabot sākotnējo komisijas priekšlikumu. Eh, Federa un kohēzijas politikas eh, varētu arī atbalstīt eh, dažādas ārkārtas situācijas, ugunsgrēks, plūds un tam līdzīgi Eiropas solidaritāte Solidaritāte ir jābūt tur, kur notiek katastrofa, un tam ir jānotiek laicīgi, nevis novēloti un bez resursiem. Un tad arī mēģinājām šeit atspoguļot arī mūsu perifēro un attāli reģionu vajadzības pieprasības. Eh, Tas ir ļoti būtiski valsts nākotnē, tādu valsts nākotnē kā Spānijai, lai mēs mazinātu arī jo, uh, to, ka no laukiem cilvēki aizbrauc, mums ir jāatbalsta lauku teritorijas, tādēļ arī reģionu politikā ir jāatbalsta arī tās teritorijas, kur ir eh, demokrā, demogrāfijas problēmas. Tātad eh, cīnāmies pret eh, šo iedzīvotāju samazinājumu un šos fondus varētu izmantot, lai varētu atdzīvināt mūsu ciemus. Īpaši runājot par sociālo inovāciju un zaļo ekonomiku. Uh, Mums ir jāsilda šī situācija, jāveicina demografiskā spavasaris, te ir nepieciešami resursi, lai tie, kuri vēlas uh, laukos īstenot savus projektus, varētu to arī darīt. Ir ļoti skaidrs prioritāts jāatvieglo investīcijas, digitālais, uh, ekonomikas atbalsts, jāatbalsta arī uh, bērnu kopšanas atvaļinājumi, un mēs esam esam par eh, lauku Eiropu. Jākonsolidē arī šīs labklājības mehānisms, kas balstās uz vienlīdzību, brīvību, kas ir visām ģimenēm nodrošināt neatkarīgi no viņu izcēlesmes. Paldies! Paldies! Mēs redzam, uh, ka pat mūsu klausītāju uh, balkonā ir ļoti daudz cilvēku, tātad šīs debats ir ļoti interesantas. Tālāk dod vārdu Boštenāro kungam. Vēlos uh, pateikties Kaclīno kungām par izcilo sadarbību gatavojot šo ziņojumu, tā kā es gatavoju iepriekšējo ziņojumu par kohēziju.